Paldies, Georgijevs kundze. Mēs esam beiguši diskusijas par šo jautājumu un balsosim 12. Tagad runāsim par Rēgneres kundzes ziņojumu uzņēmumu mītnes vietas pārvietošana citā valstī. Un tagad uzstāsies Rēgnes kundze uz četrām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātā komisārs kundze. Pirmām kārtām vēlējos pateikties ēnu referentiem par konstruktīvu sadarbību, it sevišķi Lēnas kungam un Tonas kundzei, bet arī Bulāna kungs sniedza palīdzīgu roku, sagatavojot šo atzinumu nodarbinātības komitejā. Mēs te eh, runājām par ļoti interesantiem aspektiem un par to, eh, kas eh, notiek, ja mītnes vieta tiek pārcelt uz citu valsti un kā tas ietekmē darbiniekus. Uh, E, e, Empulu komitejā mēs šo atzinumu pieņēmām ar lielu balsu vairākumu, un tas ir kā mudinājums, lai komisija sāktu darboties pēc iespējas ātrāk, jo ir jādomā arī par darba ņēmējiem. Ja, piemēram, kāds uzņēmums uh, grib uh, pārcelt savu mītnes vietu, tas ir saistīts ar izaicinājumiem. Nu, īstenībā juridiski tas ir sarežģīti, tā tad, uh, tā teikt, ir jānojauc tēlts vienā ES dalību valstī un jāuzceļ citā un tas arī ir jāpaziņo, ņemot vērā iekšējā tirgus likums. Tas prasa naudu, laiku un nervus, un, protams, tas nozīmē arī paaugstināts sociālās izmaksas. Mēs runājam par trūkumiem uh, likumdošanā, Eiropas parlaments to apzinās, un komisiju mudināja jau pagātnē vairākas reizes beidzot pieņemt attiecīgo likumdošanu. Ko tas nozīmē uzņēmumiem? Nu, uzņēmumi vienkārši bēg prom. Mēs runājam par uh, starptautisko, uz, uh, par uh, dalību valstu uh, uzņēmējdarbības likumdošanu, daudzi uzņēmumi uh, apvienojas, pārceļas, un to mēs negribam. Mēs uh, gribam, lai Eiropas Savienībā uzņēmējdarbība attīstītos. Mums ir jāievieš tāda direktīva, kas uh, regulētu šo mītnes vietas mainīšanu. Uh, bet tam ir jānotiek eh, tādā labā regulētā veidā, nevis tā, ka pēkšņi uzņēmumi tā pa galvu, pa kaklu skrien prom uz citu valsti. Tagad par galvenajām problēmām, par ko es gribēju uh, kolēģis informēt. Tātad par darba ņēmēju iesaisti. Ja darba ņēmēji visā tajā tiek iesaistīti, tas, protams, garantē labāku uzņēmumu attīstību. Un šeit ir, ir jārunā arī par īpašumu tiesībām. To es noteicu savā e, ziņojumā. E, viņiem ir jātiek konsultātiem, viņi ir jāiesaista dialogā ar darba devēju, un es pieprasu, lai komisija uh, padomātu par labāku darba ņēmēju aizsardzību un lai viņi arī tiktu iesaistīti nopietnu lēmumu pieņemšanā. Mēs runājam arī par Eiropas akcijas sabiedrībām. Eiropas Savienībā ir valstis, eh, kur ir nodalīta šī administratīvā likumdošana un likumdošana, kas attiecas uz uzņēmumu mītnes vietu. Uh, Mums, protams, ir jāsaprot, ka ir, ka ir uzņēmumi, kuri darbojas vienā valstī, bet administrācija atrodas citā valstī. Mēs noteicām, ka mēs negribam, lai rastos šādas pastkastīšu firmas, lai uzņēmumi izvairītos no nodokļu maksāšanas. Nē, mēs gribam konkrētus praktiskus risinājumus. Šajā ziņojumā tas tiek risināts ar tādu zāla mana gudrību. Un eh, komisārs kundze beidzot ir jāsāk darboties, ir jārisina galvenās problēmas un jāpievērš tiem politiskiem aspektiem, kas ir svarīgi visām dalībvalstīm. Vienotais tirgus noteikti var palīdzēt ekonomiskai izaugsmai, un šodien tas mums ir ārkārtīgi nepieciešams. Tādēļ lūdzu nekavējieties ar savu priekšlikumu un neatkārtojiet tās kļūdas, kas tika pieļautas lemjot par privātiem uzņēmumiem. Paldies! Paldies Regners kundzei, un tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Pirmā tikau kundze. transfrontalier al companiilor reprezintă unul dintre elementele esențiale în realizarea pieței. Viens no visvarīgākajiem iekšējā tirgus noteikumiem ir pārob, uzņēmuma pārobežu darbība. 49. un 50. Eh, 54. Eh, Eiropas Savienības eh, dibināšanas Eiropas Savienības līguma mm, panti pārēšos noteikumus un, ja šie, note, un šie noteikumi atšķirās eh, eh, dalībā, dažādās dalībvalstīs. Ir arī dažādas administratīvas grūtības un ar to saistītās izmaksas. Ir arī zināma juridiska nenoteiktība. Es vēlētos jautāt komisijai. Vēlētos komisijai lūgt eh, nāk klajā ar uh, priešlikumu par uh, mītnes vietas uh, pārcelšanu. Eh, vajadzētu vest eh, konsultācijas ar darba devējiem šajā sakarā. Un tā kā eh, vajadzētu izveidot kontaktpunktus līdzīgi kā pakalpojumu direktīvā. Paldies! Paldies, tikau kundzei! Un noslēgumā došu vārdu Flašikovs Benovs kundzei, lūdzu. Ďakujem veľmi pekne. Ja veľmi oceňujem Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, ļoti novērtēju Regners kundzes paveikto. Eh, mītnes eh, vietas pārcelšanai ir nepieciešama tiesība akti. Protams, ka mums ir nepieciešama uzņēmē darbības brīvība, bet. Ja mītnes vietas tiek pārcelta tikai daļēji, tad ir, ir skaidrs, ka tādā veidā e, notiek izvairīšanās no, e, no nodokļiem vai, e, uzņēm, vai, vai nodarbinātības likumiem. Mums ir atbilstoši jārīkojas, un tiesību aktiem vajadzētu aizsargāt godīgos uzņēmumus, jo var būt juridiski pamatot iemesli, kāpēc viņi vēlas pārcelt savas mītnes, mītnes vietas. Un, uh, noderīgi kontrols mehānismi būtu darbinieku iesaistīšana, piemēram. Darbiniekiem vajadzētu eh, tad, eh, iesaisties šajos eh, procesos uzņēmumos. Paldies, Lašikovs Benovs kundzei. Tagad došu vārdu Georgijos kundzei komisijas vārdā. Lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsādātāji, godātie deputāti. Es gribētu sveikt Rēknes kundze un juridisko lietu komiteju par ziņojumu par uh, uzņēmumu mitnes vietas pārobežu pārvietošanu. Šī ziņojuma laiks ir īstais brīdis. Uh, februārī komisija uh, sāks sabiedrības apspriedi par Eiropas Savienības uzņēmumu tiesību aktu nākotni. Eh, te būs eh, sapulcināti akadēmiķi un arī eh, dažādi citi speciālisti, taiskaitā arī parlamentārieši no šī parlamenta. Un komisija tad sagados ziņojumu, kas iziet no šīs konferences. Komisija turpinot pētīt šo tematu, tā ir paredzējusi iesaistīt plašāku uh, Eiropas Savienības pilsoņu loku Eh, sākot sabiedrības apspriedi, un te ir paredzēta arī direktīva par uzņēmumu mītnes eh, vietas eh, administrācijas pārnesi, pārvietošanu. Tas mums ļaus izstrādāt iespējumu direktīvu nākotnē un izvērtēt iespējamās sekas. Ziņojumā paustais viedoklis arī uh, būs vērtīgs ieguldījums šajā nākotnes procesā. Tātad vēlreiz liels paldies referentē. Šī nav pirmā reize, kad parlaments aicina komisiju nāklājā ar direktīvu par uzņēmumu mītnes vietas pārobežu pārvietošanu. Komisija jau ir sākus atklāt dialogu par eh, šādas direktīvas izstrādes nepieciešamību. Tas ļaus uzņēmumiem un vietējiem tirgu no tā gūt vienotēm tirgum no tā gūt labumu. Tātad eh, šis temats vēl ar vienu aktuāls komisijai. Šajā kontekstā ir divas svarīgas temats, ka, divi svarīgi temati, kas ir uzmanīgi jāpārskata. Te tātad ir runa par reģistratīvo, admi, reģistrāto administratīvo biroju, eh, kur tas tiek reģistrēts, un tātad darba ņēmēju iesaisti privāto uzņēmumu statūtu izpēt norāda uz to, cik grūti ir rast kompromisu starp dalībvalstīm par šiem jautājumiem. Komisija šo ziņojumu uzskata par ļoti labi sabalansētu. Tas ļoti labi ataino šos jautājumus. Lielas paldies par to. Uh, Komisija eh, vēlas arī nākotnē turpināt konstruktīvu dialogu ar šo parlamentu par korporatīvo mobilitāti un arī par uzņēmumu mītnes vietas pārobežu pārvietošanu. Un varu jums apliecināt, ka komisārs Barņie eh, ar visu atbildību eh, ķersies klāt šīm diskusijām, kuras sākām šeit šodien. Komisija ir paredzējusi šī gada laikā pabeigt skatīt šo jautājumu. Paldies! Äh, Paldies, komisārs kundze. Tagad esam noslēguši diskusijas par šo darba kārtības punktu un balsosim par ziņojumu 12.00. Tagad Noizerkunga ziņojums par Eiropas Savienības attīstības sadarbību.